Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. Godātie deputāti, kolēģi, turpinām darbu. Un tālāk darba kārtībā jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Satelīta tehnoloģijas izstrāda globālās lidojuma uzraudzības sistēma ieviešanas atbalstam. Lūk, tāda ir mūsu debašu tēma. Pirmām kārtām došu vārdu Krāmerkungam, kas ir jautājumu uzdevējs lūdzu. Kramer, you have the floor. Komisārin, meine sehr... Komisārs kundze, godāmās dāmas un kungi. Transporta komitejas vārdā es uh, vēlētos